So. Tag, so. So, liebe Dargie kolēģi, Pirms ķerties pie balsošanas, es gribēju jums paziņot sakojošo. Jūs noteikti atminēsieties, ka 11. maijā mūsu priekšsēdētājs izvīzīja sankcijas pret kolēģi Sinadinus, ņemot vērā viņa nepieņemamās piezīmes par uh, Turcijas iedzīvotājiem. Uh, viņš uh, šos izteikums pauda 9. marta plenārsēdē. 6. Maijā, 6. jūnijā pirmdien mēs izskatījām šo jautājumu un vienbalsīgi birojas lēma, ka Sinadinas kungam tiks ieturēta dienas nauda desmit dienu laikā un jāsaka, ka visi par to ir informēti. Tagad balsosim. Nein. Ähm, das, ist, äh, das Verfahren ist damit abgeschlossen. Procedūra ir noslēgta un kolēģis eh, pats varēja par to